Eh, likumdošanas akti tiek uzskatīti par pieņemtiem un tiks pievienoti eh, pieņemto tekstu sarakstam protokolā. Tagad balsosim par partnerattiecību un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Irāku. Pirmais punkts. Pirmais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Astotais grozījums par. Pret atturas noraidīts. Der Änderungs... Der Änderungs... Otrais grozījums. Kurš pār? Pret? Atturas noraidīts. Nu, nē. Trešais grozījums par. Pret. Atturas skaidri noraidīts. 21. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Tas ist angenommen. Pieņemts. 22. grozījums arī personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Auch das ist angenommen. Tas arī ir pieņemts. Tagad devītais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Desmitais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. 17. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 11. par. Pret. Atturas. Noraidīts noraidīts. 12. par, pret, atturas, noraidīts. 13. par, pret, atturas, noraidīts. 13. pāns, 23. grozījums par, pret, atturas, manuprāt, noraidīts. Nē, nē, bija noraidīts, man liekas, ka jā. 24. par, pret, atturas. Tas ir jāpārbauda. Sākam balsot elektroniski par 24. grozījumu. Kolīgi. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 18. grozījums. Par, pret, atturas, pieņemts. 14. līdz ar to atkrīt. 15. par, pret, atturas, noraidīts. 16. par, pret, atturas, noraidīts. 19. D par, pret, atturas, noraidīts. 20. Eh, divās daļās personāla balsojums. Pirmā daļa sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Arī personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Sastais par. Pret atturas noraidīts. Ceturtais par pret atturas pieņemts. Septītais par pret atturas noraidīts. Rezolūcijas projekts kopumā par pret atturas pieņemts. Tagad pāriesim pie Mario Mauro ziņojuma. Un par to balsosim. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Sirsnīgi sveicu referentu. Tagad pāriesim pie pagaidu ekonomisko partnercību nolīgumu īstenošanas, ņemot vērā pašreizējo situāciju Zimbabvē. Tas ir Eiropas kopienas un Austrumāfikas un Dienvidāfikas nolīgums. Sāksim ar goja rezolūcijas priekšlikumu. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Zaļo politiskās grupas uh, projekts par? Pret? Atturas? Noraidīts. Tagad kopējais rezolūcijas projekts. Uh, um, šeit uh, septītais par? Pret? Atturas? Noraidīts. Astotais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Devītais par, pret, atturas, pārbaudīsim. Jā, tad sava von jau omu unsicher aus. Nu, šeit no augšas nevarēja skaidri saprast. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais grozījums par pret, atturas, noraidīts. 12. par, pret, atturas, arī noraidīts. Tagad 13. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Pirmais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Otrais pa daļām. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtā daļa par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 4. pāns, 14. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 11. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 4. par, pret, atturas, pieņemts. 5. par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. Sastais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Trešais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Tagad personāla balsojums par tekstu kopumā. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Tā tas ir, tad beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par Kasparīkunga ziņojumu personāla balsojumā. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Ziņojums pieņemts. Apsveicu referentu. Tagad pāriesim pie ziņojuma valsts atbalsta modernizācija. Pirmais pāns uh, divās daļās. Uh, personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais pāns oriģināla tekstā trijās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturas pieņemts. Ordinālais teksts, trešais eh, pants par, pret, atturas pieņemts. Tagad uh, eh, ordinālais teksts, desmitais pāns, trejās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturas pieņemts. 13. pāns arī divās daļās par, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, arī pieņemts. 14. pāns, oriģinālais teksts atkal divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņems. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņems. Rezolūcijas uh, projekts kopumā par, par pret, atturas, pieņemts. Tagad pāriesim pie rezolūcijas par cilvēku bojāja tekstu rūpnīcu ugunsgrēkos, īpaši Bangladešā. Vispirms 7. pāns, 4. punkts par, pret, atturas, noraidīts. 10. pāns ir divi identiski grozījumi. Par tiem balsosim kopā, personāla balsojumu sākam balsot. Vai visi kolēģi nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Noraidīts. 11. pāns. Oriģinālais teksts divās daļās par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa ir personāla balsojums un sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam. Pieņemts. C apsvērums. Trešais grozījums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Nē, es atvainojos. Tikai trešais pāns. Kurš pār? Es atvainojos. Pret, atturas, noraidīts. Un tagad uh, kopējais rezolūcijas projekts, uh, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies. Un tagad. Uh, par eh, konferences ieteikumiem par eh, kodolieroču neizplatīšanas līgumu pārskatīšanas konferences ieteikumiem attiecībā uz tuvajiem austrumiem. Tas ir kopējais rezolūcijas projekts. Kurš pār? Pret atturas pieņemts, visi pārējie eh, pieteikumi līdz ar to atkrīt. Nākamais ziņojums ir rezolūcija par obligātu izcelsmes valsts norādi konkrētiem ražojumiem, kas ievies no trešām valstīm. Balsosim par kopēju rezolūcijas tekstu par, pret, atturas, pieņemts. Visi pārējie rezolūcijas projekti atkrīt un noslēgumā uh, Merkusūra un Eiropas Savienības tirzniecības attiecības. Pirmais pants, desmitais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Nē, noraidīts. Es atvainojos. 11. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 12. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 4. par pret atturas noraidīts. 13. personāla balsojums par. Sākam balsot tātad, un vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 4. pant, 5. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 6. par, pret, atturas, noraidīts. 7. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. B apsvērums 3 par, pret, atturas, noraidīts. 8. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. C apsvērums 1. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 2. par, pret, atturas, noraidīts. 9. grozījums par, pret, atturas, pie, noraidīts. Kopējas rezolūcijas projekts par pret atturas. Nu, tas būtu jāpārbauda. Nu, šeit no augšas nevarēja redzēt. Es atvainojos. Pārbaudīsim. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Sirsnīgs paldies, visiem labu apetīti!